Dear colleagues. Dargie kolēģi. Es domāju, ka visi jūs esat dzirdējuši šausminošās ziņas no Briseles lidostas, kur acīm redzot eh, ir noticis uzbrukums. Situācija attīstās un, protams, mēs tā izsakojam. Mēs, protams, esam šokēti un jūtam līdzi upuriem un viņu piedarīgajiem, un es domāju, ka piemērotākais būtu sekot notikumiem, bet tomēr arī noturēt mūsu sanāksmi, turpināt darbu, bet, protams, mēs tieši sekosim situācijas attīstībai un esmu pārliecināts, ka viss parlaments uh, pienācīgi reaģēs uz uh, šiem notikumiem. Tad, kad būs zināmi visi fakti, kad tie būs izvērtēti. Tātad šobrīd uh, pie tā arī palikšu, runājot par šiem notikumiem, un sāksim darbkārtības izskatīšanu ar darbkārtības pieņemšanu. Mums ir arī papildus punkts, kas ir saistīts ar komisijas eh, deleģēto regulu attiecībā uz eh, finanšu darījumu eksantu izvērtējumu. Un, eh, ja neviens neiebilst, tad uzskatīsim darbu kārtību par pieņemtu. Man ir jāapstiprina arī iepriekšējo sanāksmju do, fra, protokoli 15. februārs, 18. februārs, 22. un 23. februārs un 2. marts. Tie ir apstiprināti, man ir daži īsi paziņojumi, atgādinu deputātiem, ka ekonu un budžu sēde notiks rīt, lai apspriestu divus darba dokumentus, kurus sagatavo Rēmers Bēge un Pervanš Beres, kas ir līdzreferente. Tur ir runa par budžetu kapacitāti Eirozonai un no 9 līdz 12.30. 19. aprīlī būs um, Eiropas parlamentā publiska uzklausīšana par uh, Nacionālo konkurences iestāžu uh, pilnvarām un izpildus pilnvarām. Ekon mājaslapā ir pieejama darba kārtība un var reģistrēties tieši saistē uz šo pasākumu. Tie ir tie paziņojumi, ko gribēju sniegt, un tagad pāriesim pie Ceturtā darbkārtības punkta - publiska uzklausīšana piedaloties ECB uzraudzības padomas priekšsādātajai Danielē Nui. Gribētu viņu sveikt eh, šeit pie mums uz šo uzklausīšanu, kas ir būtiska, jo Tajā tiks prezentēts ECB otrais ikgadējais ziņojums par vienoto uzraudzības mehānismu, jeb SSM, kā tas ir paredzēts iestāžu nolīgumā starp parlamentu un ECB, un šajā ziņojumā būs runa par uzraudzības aktivitātēm, kuras īstenoja e ECB 2015. gadā. Turklāt, kā jūs zināt, Parlaments nesen apstiprināja savā plenārsēdē savu pirmo um, ziņojumu par Banku Savienību, kas, protams, um, lielu daļu savu aktivitāšu veltā SSM, tāpēc šis ir labs brīdis, uh, lai mēs izvērtētu šo gadu. Tas ir bijis veiksmīgs, tas ir bijis pirmais SSM darbības gads, un, protams, ir identificējams arī dažas problēmas, un tā to arī norāda, tā tas ir norādīts ziņojumā. Un tagad došu vārdu Danielai no I, lai viņi var sniegt savu prezentāciju. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti. Ļaujiet man vispirms pateikt, ka es esmu ļoti satriekta par to, ko dzirdēju par notikumiem Bruselas e- lidostā, bet kā jau priekšādātājs teica, dzīve un darbs turpinās, tāpēc es jums prezentēšu 2015. gada ECB ikgadējo ziņojumu par uzraudzības aktivitātēm. Tad, kad es prezentēju eh, pirmo šādu um, um ziņojumu, tad vienotais uzraudzības mehānisms nebija vēl pusgadu vecs, tam bija um, daudzsološa nākotne, bet uh, nebija nekādas pieredzes ar to, kā tas darbojas. Tagad ar šo otro ziņojumu mēs varam paraudzīties uz pusotru gadu darbības laiku SSM. Tagad uh, ir ne tikai daudzsološa nākotne, bet arī iedrošinoša pagātne šim mehānismam. Uh, Mēs esam gūtuši būtisku progresu, nodrošināt stingru uzraudzību Banku Savienībā. Savā prezentācijā šodien pievērsīšos sekojošiem jautājumiem. Pirmkārt, galvenā notikuma attīstība banku sektorā, otrkārt, progress kas ir panākts, harmonizējot uzraudzības metodoloģiju ar uzraudzības opcijām un nacionālajām kompetencēm. Treškārt runāšu par uh, ieguldījumu nacionālajā starptautiskajā regulatorajā ietvarā un citos uh, galvenajos projektos, kas ir īstenoti e ECB 2015. gadā. Noslēgumā pievērsīšos arī uzraudzības prioritātēm attiecībā uz 2016. gadu. Pirms sākšu paldies Galtierī kungam kā referentam par ļoti būtisko ieguldījumu sa sastādot savu ziņojumu par Banku Savienību. Tas ir ļoti svarīgs um, komunikācijas kanāls ar parlamentu, lai mēs varētu apmainīties viedokļiem par dažādiem jautājumiem. Vispirms par vispārējo attīstību banku sektorā. Vispārīgā banku darbība, kuras tieši uzrauga ECB, ir uzlabojusies 2015. gadā, lielā mērā pateicoties makroekonomisko apstākļu stabilizācijai un uh, nepieciešamajiem pūliņiem, lai uzlabotu uh, banku bilances, kas bija cietušas no krīzes. Un tomēr ir arī izaicinājumi, ir zemes procentu likmes un tas mazina ienesīguma izredzes. Vispārējais ienesīgums um, ir uh, uzlabojies 2015. gadā, kad uh, sākumā bija ļoti zemi līmeņi. Uh, ienesīgums no kapitāla bija 4,6% vidēji 2015. gadā, un pirms tam tas bija 2,8% iepriekšējā gadā. Un ir arī zemāk zaudējumi kredītiem un īpašumu pārvaldības aktivitātes uh, un uh, parādu vērtspapīru portfeļu ieguldījumu, uh, devu ieguldījumu banku ieņēmumos. Un tomēr ir jāizvērtē, kāda tad ir um, ieguvumi. Ekonomikas izredzes ir vājas un ir zemes procentu likmes. Uh, un šie zemie ienesīguma procenti varētu ilgāku laiku saglabāties. Pagājuši gadu bankas tīri labi tika galā ar zemajām uh, Eh, procentu likmēm, izņem, eh, izmantojot labākos eh, finansēšanas apstākļus, un tas kompensēja zemākas inter, procentu likmes. Un tas varētu um, arī tā turpināties. Zemes ienesīgums eh, satrauc uzraudzības iestādes, jo tādējādi, zinām, biznesa modeļi vairs nav ilgspējīgi. Dažas institūcijas nespēja iegūt kapitālu, un viņiem arī nav pietiekams pieejas finanšu tirgiem. ECB rūpīgi izvērtēs banku biznesa modeļa um, ilgspējību turpmākajos um, kvartālos un mēs vēlamies um, pretoties cikliskai attīstībai un struktūrāliem izaicinājumiem. Problemātisko um, ieguldījumu mantojums arī ir problēma, un uh, uh tātad aizdevumi, kas uh, nav ienesīgi, arī uh, kavē bankas dot jaunus aizdevumus ir arī nepietiekam laba banku prakse. 2015. gadā bankas ir guvušas būtisku progresu, uzlabojot eh, šos tā sauktos sliktos aizdevumus Dažas dalībvalstis ir ieviesušas ļoti nepieciešamas juridiskas un struktūrāls reformas. Eiropas centrālā banka aktīvi ir strādājusi 2015. gadā ar bankām un turpinās to darīt arī šogad, lai izstrādātu individuālus rīcības plānus. Tas var aizņemt zināmu laiku, kamēr tiks samazināts šis slikto aizdevumu apjoms, tomēr labs progress Eh, ir gaidāms turpmākajos gados. Tagad par um, uzraudzības praksēm, kas tika uzlabotas 2015. gadā. Jūs zināt, ka pirmo reizi SREP process, izviesēšanas process tika veikts 120 lielākajām banku grupām Eirozonā. Kapitāla un likviditātes līmeņi ir noteikti tām bankām, kuras uzrauga ECB, saskaņo ar to risku profiliem. Uh, papildus pasākumu uzraudzības jomā arī ir īstenot, kur tas ir bijis nepieciešams. ECB metodoloģija atbilst ES likumdošanai un izmanto vadošās prakses Banku Savienībā un balstās arī uz starptautisko institūciju ieteikumiem. Mēs esam sasnieguši uh, tādu vispārīgu izvērtējumu institūciju dzīvotspējai, ņemot uh, vērā nākotnes perspektīvu un izmantojot proporcionalitātes principu. Mēs kombinējām kvantitīvus un kvalitatīvus elementus uh, ar uh, ekspertu pieeju. Tas nodrošināja konsekvenci, ņemot vērā institūciju specifiku. Visaptveroši savstarpējie salīdzinājumi bija īsti iespējami plašā mērogā pirmo reizi, lai visas institūcijas varētu izvērtēt konsekventā veidā un tādējādi veicinot integrētu uh, vienotu banku tirgu. Um, harmonizācija noteikumos banku darbībā ir ļoti svarīga. Kā jūs zināt, tad opcijas un nacionālās kompetencijām OND uh, piesardzības regulējumā, jeb uzraudzības regulējumā ir ļoti svarīgs avots, lai redzētu, kādas ir atšķirības. Ja tas viss netiks harmonizēts, tad nebūs iespējams uzraudzīt bankas vienotajā tirgu konsekventā veidā. Uzraudzības OND ECB projekts par OND izvērtēja tieši šo situāciju. ECB ir izveidojusi harmonizētu politiku 122 OND, CRR un CRD4. Šīs politikas ir transformētas ECB regulā un ECB vadlīnijās. Ņemot vērā eh, saņemtos komentārus publisko konsultāciju laikā, Eh, tas pagājušajā nedēļā tika publiski eh, oficiāli pieņemts un eh, tas sāks darboties 2016. gadā. Šis ir svarīgs, bet ne pēdējais solis ECB darbībā, lai nodrošinātu vienotas spēles noteikums. Otrā fāze tagad notiek šajā projektā, lai nodrošinātu uh, pa, septiņus papildus OMD 2016. gadā. Papildus ECB proporcionāli izvērš, um, izvērtējumu, lai harmonizētu opcijas un, un kompetences mazāk svarīgām institūcijām, klu, cieši sadarbojoties ar nacionālajām iestādēm. Kā jūs zināt, NCA ir atbildīgas uh, tieši uzraugot LSI, tad ECB uh, uzrauga visu Eirozonas banku sistēmu, un mēs esam apņēmušies nodrošināt konsekventu uzraudzības pieeju visām LSI, jeb mazāk uh, svarīgajām institūcijām. Tagad par startautisko regulatoro ietvaru. Mēs uh, iesaistāmies šajā starptautiskajā regulatorijā ietvarā. ECB banku uzraudzība aktīvi piedalījās Bāzels uh, banku uzraudzības komitejas darbā, BCBS darbā. Um, un uh, mēs strādājām ar uzraudzības uh, valdi. Uh, Bāzela 3 politikas reformas eh, pabeigšana mums bija prioritāte, un mūsu pārstāvji BCBS darba grupās sniedza savu ieguldījumu diskusijāt, eh, diskusijās, kas noved pie galveno dokumentu pabeigšanas. Eh, te ir tirgus riska ietvars jāmin, kā arī banku holdingu izvērtēšana, runājot par pilnvērtīgu absorpcijas kapacitāti arī eh, standartizētās pieejas, kredītu un operāciju risku izvērtēšanai, arī reformas, eh, lai uzlabotu uh, eh, risku svērto uh, aktīvu salīdzināmību. Šajā uh, jautājumā jūs arī esat iesaistīti. Un mēs arī runājam par uh, procentu likmes uh, izvērtēšanu. Banku uzraudzība ECB iesaistījās arī citos darbības jodāms, un tagad ļaujiet man parunāt par citiem svarīgiem projektiem, pie kā esam strādājuši 2015. gadā. E, pieminēšu arī mūsu ikdienas e, uzraudzības darbu. Uh, Pirmkārt, ECB banku uzraudzība deva savu ieguldījumu ES krīzes menedžmenta mm, ietvarā, balstoties uz BRD, e, un šajā jautājumā tika parakstīts e, saprašanās memorāns ar vienotā e, noregulējuma mehānisma valdi, lai atvieglotu sadarbību un komunikācijas ar PCB un SRM. Otrakārt, um, Eiropas centrāla banka ir jāizveic jāveic visaptvarošs uh, attiecīgo banku izvērtējums. 2015. gadā šāds pasākums ir veikts deviņām institūcijām. Piecas no šīm neizturēja testu, jo viņiem pietrūka kapitāls apmērā kopumā par 1,74 miljārdu eiro. Daļa no tā ir nosakta ar kapitāla palielinājumiem un citiem piemērotiem pasākumiem, ko bankas veids 2015. gada janvārī. Treškārt, um, pirmais cikls uz vietas veiktajām uh, pārbaudēm tika veikts, un to ietvaros tika veiktas 240 pārbaudes, kur uh, nacionālās uzraudzības iestādes tā runātāja tiek pārtraukta. Es atvainojos tagad uh, nopriet citur pilsētā uzbrukumi. Varbūt tagad mēs varētu pārtraukt sēdi, vienkārši lai sekotu notikumiem. Uh, un eh, sakontaktētos ar eh, um, saviem eh, darbiniekiem un, un redzētu, kā Silvija lūdzu. Ja es pilnībā saprotu, ka daži deputāti to grib darīt, bet tas ir tieši tas, ko tie cilvēki, kas uzbrūk, vēlas darīt, lai mēs pārtraucam dzīvot. Es pietāvāju turpināt, jo dzīve ir jāturpinās. Jā, paldies es piedāvāju pārtraukt sanāksmi, lai izvērtētu notikumus un eh, kāda ir parlamenta pozīcija. Man ir jāsakontaktējas ar parlamentu, ar kvestoriem, varbūt, ka te ir drošības jautājumi arī, tātad es piedāvāju pārtraukt darbu un tad es jūs informēšu par to, kā mēs turpināsim. Tātad eh, desmit minūšu pārtraukums un tad eh, es jums ziņošu, kā tālāk rīkosimies. Paldies! Wow. dear colleagues. Dargie kolēģi, es konsultējos ar atbilstošajām parlamenta institūcijām, kas, protams, ļoti uzmanīgi seko situācijas attīstībai. Ēka ir drošībā, un viņi iesaka, lai mēs tagad uh, jā, lai mēs tagad gaidām uh, paziņojumu, un pat, ja tas ir uh, grūti psiholoģiski, bet es piedāvāju turpināt mūsu sanāksmi. Tas ir arī veids uh, dot signālu, uz ko atsaucās Silvija, un es piedāvātu turpināt sanāksmi. Un, protams, tiklīdz mēs saņemsim kādu paziņojumu, tad attiecīgi rīkosimies. Tad es tagad dodu atkal vārdu Nuikundzei. Lūdzu, viņi var turpināt prezentāciju. Was, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es pabeidzu izklāstīt uh, darbu, ko mēs īstenojam Bāzels komitejas sakarā un prudenciālo um, attieksmi. Un tagad es gribētu pieminēt vēl citu citus būtiskus projektus, pie kuriem mēs strādājām pagājušajā eh, gada gaitā. Šeit ir jānorāda sadarbība ar vienotā noregulējuma mehānismu, kā arī visaptverošu izvērtējumu deviņām nozīmīgām bankām un pirmo ciklu inspekcijām uz vietas, kopskaitā 240, kas tika uh, īstenotas 2015. gadā. E, nacionālie uzraugi nodrošināja 95% no resursiem uz vietas, savukārt e ECB 5%, kas tika um, veltīti centralizētai uz vietas inspekciju nodaļai, kas ir neliela grupa. Tāpat arī tika inspicēta vienota uh, būtiskās metodikas piemērošana. Ceturtkārt, vairāk nekā puse no nozīmīgajo institūciju izmanto iekšējo modeli aprēķināt kapitāla prasības. 2015. gadā tiek uzskati, uzsākts iekšējo modeļu pārskats, un mērķis ir pilnībā nodrošināt atbilstību šim modelim. Un pirms es noslēdzu savu stāšanos, es vēlētos jums norādīt, kādas būs uzraudzības prioritātes šim gadam. Šīs prioritātes ir būvētas uz pamatrisku izvērtēšanu bankām, kas atrodas ECB uzraudzībām. Galvenie riski ir identificēti sadarbībā ar Nacionālo uh, jām eh, kompetentajām lēmēju iestādēm pēc dažādām mikro un makroprudenciālām analīzēm, kā arī ārējo e, struktūru ziņojumiem. Starp identificētiem riskiem ir biznesa modelis, peļņas risks eh, bankai, tie ir augstākie riski, tiem seko citi, kurus uh, nozīme var būt atšķirība atkarībā no kurā valstī atrodas e, šī banka, kas var būt pārvaldības risks, suverēnais risks, ģeopolitiskais risks, pieaugoša um, e, ievainojamība jaunietekmes ekonomikās, e, kibernoziedzība, kā arī bankas spēja uh, Eh, izpildīt regulatīvās prasības. Un, lai nodrošinātu eh, šo risku mazināšanu, ECB ir pieņēmusi uh, piecas augsta līmeņa prioritātes 2016. gadam. Pirmkārt, biznesa modeļa risks, otrkārt, kredīta risks, treškārt, kapitāla adekvātuma risks, ceturtkārt, riska pārvaldība un piektkārt, likviditāte. Un katrai prioritātei vairākas uzraudzības iniciatīvas ir tikušas īstenotas. Dažkārt E, to ieviešana prasa vairāk nekā vienu gadu, tāpēc šie jautājumi būs aktuāli arī 2017. gadā. Noslēgumā vēlos norādīt, ka SSM ir ne tikai uh, E, spēcīga uzraudzība, lai padarītu bankas drošības, bet tā arī palīdz nodrošināt vienotā tirgus integritāti un nodrošināt banku drošu piekļuvi resursiem, kas ir nepieciešami inovācijām, investīcijām un izaugsmī. Šajā sakarā uzraudzības prakses harmonizācija nav pietiekama, ja noteikumi būs atšķirīgi, tāpēc mēs esam sākuši skatīt projektu par opcijām un nacionālajām e, izvēlēm. Tomēr ir, e, ir robežas tam, ko ECB var darīt, lai harmonizētu SSM prudenciālos noteikumus. ECB ir jāņem vērā atšķirīgā nacionālā likumdošana, e, un šajā sakarā ECB var darīt maz, lai e, turpinātu harmonizāciju, tomēr ir nepieciešama leģislatīva iejaukšanās, lai varētu risināt problēmu tās pašā sākumā. Un e, Katrā ziņā ar to mēs no jums vēlētos sagaidīt vairāk regulu nekā direktīva Banku Savienībai. Paldies par uzmanību, paldies par jūsu uzstāšanos, paldies par e, paveikto. Un arī vēlos pateikties par ļoti caurskatāmo dialogu ar Eiropas parlamentu. Un Tagad mēs varam uzklausīt jautājumus. Burkhārds eh, nav klāts vai citi kolēģi no tautas partijas vēlētos uzdot jautājumu. Ja nē, tad mēs dotu ar nākošajam runātājam Pavlo. Okay, Brian, then. Thank, thank, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par izklāstu un par jūsu sacīto šajā sarežģītajā dienā Briselī. Iepriekšējā jūsu apmeklējuma reizē es eh, jautāju par īrijas centrālās bankas lēmumu ieviest stingrākus makroprudenciālos noteikumus. Šobrīd īrijā situācija ar mājokli, piekļuvu mājoklim ir sarežģīta. Un Mans jautājums ir, vai centrālai bankai vajadzētu rīkoties elastīgi šādos pasākumos, kuri e, tiktu padarīt stingrāki, ja māju cenas sasniedz zinām līmeni, bet var tikt padarīt vaļīgāki, ja māju cenas ir kritušās. Mums e, varbūt šeit ir jādomā par precikliskiem pasākumiem vairāk nekā citās jomās. Mans otrais jautājums, vai jūsuprāt, piekļuvu mājoklim ir jāizmanto kā norāde viens no indikatoriem makroprudenciālajā politikā. Vai e, šie mājokļa piekļuvis noteikumi ir jāpadara stingrāki un pēc tam vaļīgāki atkarībā no tirgus apstākļiem. Un pēdējais jautājums ir kādas e, jūsuprāt ir tās briesmas un riski, ar kuriem saskars um, finanšu sektors Brexit gadījumā. Izskan viedokļi, ka atsevišķas firmas no Londonas Citīs varētu savus birojus pārcelt uz citām jurisdikcijām, ja apvienotā karalista izstāsies no Eiropas Savienības. Un kurš tādā gadījumā uzņemtos atbildību par sakām, vai tā, ar to strādāties SM vai dalībvalsts, un vai ir izvērtēti visi riski Brexit sakarā. Regarding, uh... Attiecībā uz īrijas centrālās bankas makroprudenciāliem pasākumiem, kā jau es sacīju pirmīt. Tie bija, manuprāt, noderīgi un ļoti būtiski bija izvērtēt iespējamo hipotekāro risku vai kādas nekustamā īpašuma krīzes Nacionālā uzrauga lēmums bija šāds, un es to pilnībā respektēju. ECB varētu papildināt šos pasākumus, un ja ECB ieskatos um, tie būtu jāpapildina, bet šobrīd izskatās, ka uh, šeit ir runa par īrijas uzraugu lēmumiem, kurim manuprāt, ir uh, viedi, jo mums ir atšķirīgi veidi, 19 atšķirīgi veidi, kā mēs piešķiram hipotekāros kredītus. Un pirmais jautājums, ko es lūdzu no kolēģiem, kad mēs pārņēmām um, dažādu valstu hipotekāro kredītu identitātes kārti, lai izprastu eh, raksturojumus. Mēs ar to iepazināmies pirmkārt, nu, turklāt mēs arī raksturosim drīzumā, varbūt pat jau šonedēļ, dažādas hipotekārā kredīta, kredīta veids Eirozonām. Ja mājok līdzekļa piekļuvē, ņemot vērā makrodenciālo politiku, krītās, eh, protams, eh, pārāk neliels vai pārāk liels piedāvājums ir kritērija, kas ietekmē cenu līmeni. Un šie jautājumi ir jāņem vērā. Es nevaru atbildēt, vai šie jautājumi ir jāņem monetārajā politikā, jo es neko nevaru pateikt par monetāro politiku, es nekad neesmu strādājis savas karjeras laikā ar šiem jautājumiem, un mēs e, piemērojam stingru nodalījumu ECB starp monetārās politikas daļu un uzraudzības daļu. Atkieri, at, attiecībā uz Brexit es neņemos paredzēt e, ne referenduma rezultātu arī kvantificēt e, Brexit e, izmaksas, bet jūsu jautājums attiecas uz eh, bankām, kas varētu pārcelties uz kontinentālo Eiropu. Es nevaru pateikt, vai tas notiks, un es nevarētu kā, nekādas hipotēzes komentēt, bet e, viss jau ir noteikts Eiropas e, regulās var būt bankas, kas ir nozīmīgas institūcijas, un šajā gadījumā Eirozonā mums var būt vairāk nozīmīga institūcija, tas pieprasīt papildus resursu e CCB, kā arī es saskatu priekšrocības, ko radītu jaunu darba vietu veidošana kontinentālajā Eiropā, bet atkal es negribētu šeit nekādas hipotēzes komentēt. Paldies, Elīza Ferreira. Paldies priekšsēdētājiem. Šī šodienas situācija um, Eh, mums nedēva mm, iespēju piešķirt eh, pieprasīto eh, uzmanību, varbūt izklāstam, bet es vēlētos atgriezties pie uzstāšanās sākuma, lai atsauktos uz tiem elementiem, kuri varētu nodrošināt pārēju no iepriekšējās kultūras bankas sistēmā Eiropā uz jaunu kultūru, kas nāca ar visu likumdošanu, kas tika izveidot un ieviest sadarbībā ar Eiropas parlamentu, veidojot jaunas struktūras vienotā uzrauga gadījumā, lai, ja jūs varētu mums palīdzēt saprast tās grūtības, kādas bija šī pārejas procesā, un īpaši norādīt tos eh, līdzsvar trūkumus Eh, adaptējoties jaunajā situācijā. Un ties lēmums, kas ir eh, jāpieņem un jautājumi, kas ir jāņem vērā vienotiem uzraugam. Gribu atsaukties vairākiem elementiem, bet ir īpaši uz pa, eh, pagal ilgušo stagnāciju, kā arī uz banku rentabilitāti, kas um, vēl vairāk ir apvienojams ar šo neatmaksāto um, uh, aizdevumu nastu uh, un uh, kā tas viss ir kombinējums ar beilinu. Jūs zināsit, ka atsevišķos tirgos um, rodas nedrošības sajūta un zūticība nākotnē, un šeit nav runa par Banku Savienības problēmu, bet par problēmām, kas ir saistāmas ar pārējais procesu. Lūk, es gribētu precīzāk izprast, cik lielā mērā mēs šos aspektus apzināmies it īpaši attiecībā uz uh, uztveri vienotās uzraudzības mehānismam. Paldies par uzdoto jautājumu. Uh, pārējais periods ir sarežģīts, un tas arī skaidro to viļņošanos tirgos gada sākumā, pārējot no vecā beilauta jēdzienu uz beilinu jēdzienu, invori pilnībā neizprot uzreiz situāciju un sekas, kādas būs viņiem pašiem. Mēs apzināmies, šo situāciju, mēs zinām, ka ir nepieciešama fleksibilitāte, lai varētu piemēroties, ka ir nepieciešams laiks, un šie aspekti ir jāņem vērā. Piemēram, jūs eh, runājāt par e, nerezultatīvām ekspozīcijām. Es sacīju, ka tas prasīs laiku, tas tiks sakārtots Un šeit ir vesela rinda elementu, kas ir jārisina. Bet konkrēti pateicoties e, visaptvarošam izvērtējumam, mēs esam e, EBA sagatavojuši šīm neperformances ekspozīcijām skaidru definējumu, kas dod mums stingru pamatu un metodiku, lai risinātu problēmas pienācīgā veidā. Domāju, ka mēs piemērotā veidā risinām konkrētās situācijas un pilnīgi noteikti mēs ņemam vērā konkrēto situāciju grūtības. Taču mērķis ir sasniedzams, mēs vēlamies nodrošināt eh, eh, bankas, banku darbību adekvātā līmenī nodrošināts e SSM darbību un lēmumu pieņemšanas procesu, kas palīdz dažkārt pieņemt e, sāpīgus lēmumus. Thank you. Uh... Paldies. visi būs saņēmuši pirmo paziņojumu no eh, Seifa ģenerāla direkcijas, kura ir norādīts, ka ēkā tiek palielināts drošības līmenis uz oranžo, tiek palielināts kontrolas līmenis un mēs eh, lūdzu mums palikt parlamentā ēkā. Nākošais Bents Luke. Frau Nui, ich möchte gerne auf Deutsch sprechen. Uh, izteikšos vāciski. Es vēlos jautāt uh, par um, šiem non-performing loans, šiem kredītiem, kas nedarbojas tā kā vajag. Jūs norādījāt, ka tam ir vairāki iemesli. Vispārēja ekonomikas attīstība visu pirms un arī struktūrāli iemesli. Jūs pieminējāt uh, bankrotu likumus, konkurences pasākumus un arī citus struktūra veida pasākumus. Man interesē šeit sekojoši. Vai jūs domājat, ka šie uh, mazspējīgie kredīti Eirozonā var mm, tālāk attīstīties un ietekmēt situāciju kopumā, es vēlos norādīt mm, uz situāciju ES un ASV. ASV līdz 2010. gadam situācija attīstījās tā vienlīdzīgi un pēc 2010. gada situācija situācijā pēkšņi pasliktinājās un šo kredītu skaits arī ir pēkšņi palielinājies. Vai jūs uzskatāt, ka tam par iemeslu ir atšķirīga makroekonomiskā attīstība, vai jūs teiktu, ka šīs atšķirības tomēr nevar būt tik krasas, lai ietekmētu šādu atšķirīgu non-performing loans attīstību? Un uh, otrs jautājums uh, skar bankrotu likumu kā struktūrālo skaidrojumu. Es īsti nesaprotu, ko jūs ar to domājat. Es uzskatu, ka kredīti paliek uh, mazspējīgi, kamēr bankas tos no savas bilances nav norakstījuši. Tas ir uh, juridiski vairs nevajā parādnieku. Bet, protams, eh, ar norakstīšanu banka var pieņemt ar ekonomisko realitāti, pat ja juridiskā līmenī vēl pastāv zināmas prasības. Jautājums līdz ar to ir šāds. Vai mm, te var runāt par zināmu norakstīšanas politiku, lai eh, atrisinātu non-performing loans eh, problemātiku? tad vēlos vērsties pie jums no uzraudzības iestādes, tā teikt, vai tas būtu jūsu uzdevums veicināt šādu norakstīšanas politiku. Un, ja tas tā būtu, ja tiktu norakstīts vairāk, kāds būtu ieguvums, jo nauda jau šā vai tā ir pazaudēta. Paldies. Atbilde. Non-performing loans jeb NPL var raksturot dažādi atkarībā no valsts, no saņēmēja. Vai nu tas ir, teiksim, MVU pārstāvis, lielu uzņēmums, mazumtirgotājs, atkarībā no juridiska vides kontekstam. Te viss ir ļoti atšķirīgi. Tas nav atkarīgs tikai no ekonomiskās attīstības, tur ir citi faktori kas te iejaucas. Te viss sākas ar ekonomiku lielākoties, bet ir citi faktori. Tas arī nozīmē, ka jāizmanto visi iespējamie risinājumi. Un dažreiz var izmantot garantiju ietvaru, kā teiksim Itālijā. vai pārdot aktīvus īpašiem investoriem, kas vēlas un ir gatavi pārņemt šos aktīvus. Un tas principā ir banku ziņā, kā veikt restruktūrizāciju. Mm. Pat ja pēc eh, restruktūrizācijas eh, kredīt paliks eh, mazspējīgi, tad nu, to uzskata par zaudējumu. Un bankrota likums tad nespēja mm, veikt um, pārstruktūrizāciju galvojumiem, piemēram, tātad nodot tālāk galvojumus nav iespējams. Un um, dažreiz bankām nav risinājuma šai gadījumā, bet šis sektors turpina meklēt risinājumus un situācija uzlabojas. Kā bankas uh, sāk pievērst lielāku uzmanību NPL jautājumam. Dažreiz bankām vienkārši trūkst resursu. Vai eh, jāveicina norakstīšana? Es tā neuzskatu. Es nedomāju, ka šāds vienīgi, vienīgais instruments var kaut ko mainīt reāli dažādās valstīs, dažādās uh, juridiskajās kultūrās būtu nepieciešama tāda noteiktība, juridiska noteiktība, lai visi maksātu kredītus, parādus, ja jau kāds paņem šo aizdevumu, nu tad ar tādu nolūku, ka tas ir ar tādu apziņu, ka kādreiz tas būs jānomaksā, un tas arī jādara. Esam gatavi uzklausīt padomus, ko mums piedāvam, konsultējāmies ar RSVF, kas ir eksperti šai ziņā, pārņēmām uzraudzības prakses, kas e, parādās 19 valstīs, ko pāraugam. Paldies, Silvija Gulāra. Paldies, priekšsēdētāji, paldies ka mēs varējām atsākt eh, sēdi. Es saprotu, ka pārtraukumam bija jēga, tomēr es bažījos, ka mēs varam nonākt periodā, kurā mums ir jāizstāv mūsu pārliecība. Tāpat arī paldies Danielai, ka viņi ir šodien kopā mums un pat, ja būtu eh, grūtības atgriezties Frankfurtē, tomēr būtu labāk izmantot laiku, kad jūs varat būt kopā ar mums. Es gribu uzdot eh, divus jautājumus. Eh, nepolemi, eh, tīri pragmatiskā veidā, ko varētu uzlabot eh, jūsu attiecībās ar Eiropas banku iestādi, varētu būt arī banku, vai jūs varētu tas aspekti Eiropā un esma sakarā, un arī Eh, kādas būtu galvenās eh, vadlīnijas. Otrkārt, nezinu, vai jūs arī esat to izjutusi, bet pēdējā laikā mēs Britu sarunu laikā eh, izskan doma, ka eirozona rada problēmas tirgus iekšēnē, jo valstis, kas tajā neietilpa, ir nonākušas minoritārā situācijā. Un, kad skatu dažādas tehniskas jautājumas, man šķiet, ka tas ir. Uh, Eirozona ir izdevība un tā var unificēt valstu nostāju. Varbūt, ka tieši valstis, kas ir ārpus Eirozonas, traucē tirgus kvalitātei un mūsu banku jomas noteikumiem, kurus es vēlētos, kur es vēlētos, lai būtu minimāli fra eh, fragmentēti. Paldies! à répondre en anglais. Es eh, Sniegšu atbildi angļu valodā, lai mani saprastu vairums runātāju, eh, klausītāju. Attiecībā uz eh, SSM pārskatīšanu. Jūs pieminējāt Tebā, Ejopā. Mums ir vislabākās iespējamās attiecības ar abām šīm institūcijām. Es ilgus gadus esmu mm, <clears throat> strādājusi, ka esmu jau kļuvusi par mēbeli, tajās, kā mēs sakām, eh, franču valodā. Varbūt eh, šeit nav runa par interešu konfliktu, bet lai Eiropas balss izskanēt šajās institūcijās ir pārsteidzoši, ka EBA un EIOPA priekšsēdētājiem nav balss tiesību. Turklāt EBA priekšsēdētājs ir šeit eh, klāts. Runātāji apsasveicinās arī par priekšsēdētāju. Un runātāji turpina, tas nozīmē, ka eh, mums, starp mums pastāv lieliskas attiecības un tiesības paust viedokli, pat ja uh, tam nenāk klāt balss tiesības. Protams, ir jāņem vērā, ka ik vienam uh, nelielam lēmumam ir jātiek paceltam uzraudzības padomes līmenī. Tas nozīmē, ka mums ir jāsagatavo daudz piezīmju, un tas nevienmēr ir uzraudzības darbs, bet atsevišķās zonās nav skaidrs, kur, eh, kam būtu jādara kas. Un SSM eh, pilnvaras, kas ir iestrādātas Eiropas regulās, kas attiec uz patērēt aizsardzību, uz naudas atmazgāšanas novēršanu, bet vēl ir tāda pelēkā zona, kur mēs varam būt ar atšķirīgiem viedokļiem, uh, ar nacionālajiem uzraugiem attiecībā uz to, vai šis jautājums ir jārisina Eiropas centrālajai bankai, nacionālam uzraugam, vai tas ir FSM ietvaros, vai tas eh, ir jādara caur norādi nacionālajai um, uzraudzītājam, vai mums pašiem ir jādod šādu norādu vārdu, sakot, harmonizācija un skaidrojums ir tas maģiskais jēdziens, kas padarītu mūsu viegli, dzīvi daudz vieglāku un efektīvāku. Ja jūs jautājat, vai eirozona ir problēma vienotiem tirgam, var, tirgum, varbūt eh, eh, man atbildi būs objektīva, bet es domāju, ka nē mums ir augsti jānovērtē Eirozonā paveiktais darbs un ir tīpaši tā harmonizācija, ko mēs esam uzsākuši nacionālajām opci opcijām. Un mēs vēlamies nodrošināt harmonizāciju un panākt to, lai visas bankas, visās Eirozonas banku sistēmās būtu būtu drošākas, un tā būtu vislabākā atbilde Eiropai un ieguvums. Bet iespējams atkal esmu uh, riskēju kļūt uh, neobjektīva. About... Un būdama Eirozonas atbalstītāja. Atsevišķus elements es varu nepārzināt, un tas ir viedoklis cilvēkiem, kas pārstāv to vai citu pusi. Paldies, nākošais atbildībā. Yeah, thank you. If, um... Paldies. Jā, atļausiet, es arī steikšos vāciski. Arī no manas puses izsaku līdzjūtību cietušiem Briselē, bet bet no nu, es uzsveru, ka mēs turpinām darbu ne tāpēc, ka mēs neko nejūtam, eh, bet gluži pretēji, mm, tāpēc, ka tāds ir mūsu darbs un tas mums jādara. Um, mani interesē situācija rezervju bankā um, ehm, Hashā, mm, Vācijā, panākta vienošanās par 8,2 miljārdiem. Uh, Eh, kas jāatvelk no šīs bankas resursiem. Šlezviga Holsteina saņems 6,2 miljārdus un HSH eh, saņems 3,4, nevis 2, un eh, pārdos, tas realizēs tos biržā. Es tā sapratu, ka mēs runājam par atvilkumu no iepirkuma cenas 40%. Mums uh, Eh, ir 2 miljārdi eiro garantija, bet tagad eh, mēs jau esam parādā līdz 6 miljārdiem. Tagad, ja šo atvilkumu eh, mēs ierēķināsim valstīm un izskatīsim portfeļus un vērtspapīrus, kas mums ir, un ja izrādīsies, ka tiem ir zema vērtība, tad iespējams, ka šī garantija vairs nespēs darboties, ka tā vairs nebūs uh, funkcionēt spējīga. Vai jūs tam piekrītat un ko jūs domājat par Hāsā bankas situāciju un eh, nākotnes eh, prospektiem? Un ja jums ir laiks, tad es vēlos pajautāt. Eh, stress testi attīstības valstīs, vai jūs domājat, ka situācija tika novērtēta pārāk labi, vai tas būtu kaut kas jākoriģē, un koko obligācijas. Mēs eh, zinām situāciju uh, Deutsche Bank eh, Itālijā, uh, kur uh, pensionāri mm, praktiski palika bez iztikas līdzekļiem, vai jūs saskatāt līdzīgas problēmas citās valstīs, un uh, Vai jūs uzskatāt, ka būtu jāreformē banku struktūra? Tās ir investīciju bankas lielākoties. kam jāizmaksā pēc tam šis garantijas un kam jāuzņemas šie zaudējumi. Vai jūs uzskatāt, ka būtu nepieciešama banku struktūrālā reforma, lai atrisinātu too big to fail problēmu? Uh, Es domāju, ka tieši tāpēc Deutsche Bank uh, turpina eksistēt, jo tāds ir kaut ko obligāciju nolūks. Priekšstādātais pārtrauc un uh, izskaidro, ka tikai divas minūtes ir katram deputātam, lai uzdot jautājumus, citādi nepaliks laika atbildēm. Atbilde. Paldies. Um, ja es pareizi sapratu jūsu jautājumu pirmo daļu. Jūs pieminējāt uh, Deutsche Bank, kas uh, runā ar Eiropas komisiju par garantijām, ko saņēma eh, valsts palīdzības kontekstā. Nekomentēšu situāciju uh, par individuālām iestādēm. Es devos prom no Frankfurtes vakar un, un diskusijas tur vēl turpinājās. Tā kā es uh, nevarēšu jums uh, atspoguļot aktuālo diskusiju statusu, uh, runājot par šo banku, bet ļoti drīz banka noteikti izteiksies, pastāstīs par savu politiku, tirgu. Vakar katru dienu kaut kas tur tika izlemts. Es izmantoju manu Blackberry ierīci un, un redzēju, ka tur kaut kas notiek. Un par stres testiem. Ja? Ja jūs domājat visaptverošā novērtējuma stresa testus, tas šķiet, ka mēs labi esam pastrādājuši, cik labi, tik bija, tik labi, cik bija iespējams. Un uh, novadītajos stresa testos mēs nepamanījām nekādas kļūdas. arī attīstības valstu ekonomikas gadījumā, jo tur situācija ir dramatiski mainījusies, pārtrauc uh, deputāts. Jā, par scenārijiem es to es nepamanīju. Jā, scenāriji, scenārijus mēs nepieņēmām. Mums bija dažādi scenāriji, ko, par ko balsoja EBA. Tur mums nav balsošanas tiesību, ko es arī jau pieminēju un uh, Eiropas sistēmisko krīžu uh, komiteja uh, par to rūpējās. Viņa cieši sadarbojas ar ECB un komisiju, bet ne ar mums. Cilvēki, kas vairāk pie ekonomiskās situācijas piestrādā. Un ļoti labi, ka tā ir, mēs esam objektīvi. Mēs izskatām scenārijus, ko, ko mums piedāvā, mēs tos neizstrādājam paši. Un runājot par koko obligācijām, ko pārdot mazumtirgotājiem. Jā, te runa ir, protams, par patērētāju aizsardzību lielākoties. Es agrāk nodarbojos tieši šajā lauciņā. Mm, vairs ne, nu, es nezinu, ko šeit īsti var darīt, bet eh, šie instrumenti jāpārdot eh, ļoti caurskatāmā veidā. Un runājot par pircējiem, tie nu, investori vai nu, mazumtirgotāji, viņam jāsaprot, ko viņi pērk. Banku struktūrālās reformas. Es uzskatu, ka jautājums ir delikāts, jo Eiropā banka spēlē no, nopietnu lomu. Ekonomikā 17% no finansējuma nāk no bankām, pārējais beilauts no tirgus. ASV situācija ir pilnīgi pretēja. Uh, Tā tad nepieciešama stingra tirgus dimensija Eiropā, lai palīdzētu kompānijām gūt piekļuvi tirgiem. Tas nozīmē, tirgus iespējams uh, mums liek uh, palikt pie mazuma tirzniecības komerciālām operācijām, mm, nevis pievērsties uh, tirzniecībai. Uh, ja notiks uh, atsaistīšana. Tā tas notika Vācijā un Francijā, un uh, mēs te neko daudz nevaram mainīt. Šī gada sākumā mēs redzējām tirgus. Bez uh, veidošanas pasākumiem. Tas notika brīdī, kad atsaistīšana vēl, par atsaistīšanu vēl nenobalsoja. bet šī gada nemieri notika ar mazāk tirgus veidotājiem tirgū, bet tie tirgus veidotāji tomēr rīkojas visai stingri. Labi, paldies. Atgādināšu 11. pantu, tur un ir par to, ko esam iemācījušies, izlasot visaptverošo novērtējumu. Un, uh, nu, tur tieši ir aprakstīts, kā atpazīt iestādi, uh, kur, kurai viss ir labi, un, un iestādi, uh, kuras kapitāls ir samazinājies, nesasniedz vairs nepieciešams, nepieciešams, nepieciešams slieksni. Tur arī kriteriju uzskaitīti. Un, un, Un ļoti labi, ka jūs arī izskaidrot vairāk par EBA un uh, lēmumu pieņemšanas procesu. Jā, tas ir nedaudz mulsinoši. Un uh, es uh, šajā situācijā īsti nespēju parunāt, bet es centīšos uzdot savus jautājumus. Pirmkārt, atsaucoties to, ko Fabio teica Es domāju, ka tā ir, ka nav uh, SSM nekāda patērētāja aizsardzības mandāta, bet uh, tā kā nav investoru un patērētāja aizsardzības, tad tas var ietekmēt arī finanšu stabilitāti un uh, uzraudzība var ciest. Un tad ir jautājums, vai jūs pie tā strādājat un pie šīs saiknes, uh, kur jums ir mandāts. Otrakārt, jūsu gada ziņojumā, uh, par ko gribētu jūs apsveikt, uh, par šo pirmo gadu, tur 32. lapusē redzēja, ka jūs sakāt, ka jūs eh, par 30 bāzes punktiem palielinājāt otrā pīlāra prasības eh, no 2015. uz 2016. gadu. Tad es uzdevu sev jautājumu, vai tas nav procikliski tagadējā Eirozonas situācijā. Tātad es gribētu saprast, kā jūs uh, šajā sakarā ņemat vērā to, ka ir atšķirības makroekonomiskajā situācijā atšķirīgajās dalībvalstīs. Runājot par Vāciju, gribētu norādīt, ka Bundesbanka, ja federālā banka, ir savā finanšu sabatātas zinājumā uzsvērusi, ka 30% visu mājokļu kredītu um, um, Vācijā tiek izsniegt par vairāk kā 100% no uh, īpašuma vērtības, kas ir ļoti neparasti īpašuma tirgu Vācijā. Un visbeidzot, es no kādas lobby vēstules uzzināju, ka jūs jau tagad zināmā mērā piemērojat dalījumu otrā pīlāra uh, prasībās. Vai jūs varētu detalizēt izskaidrot, kā jūs to darāt? Tātad, kuru daļu otrajā pīlārā jūs uzskatāt par pilnīgi saistošu par MDA uh, izraisīšanas punktu un kuru daļu jūs uzskatāt par nesaistošu? Es piekrītu, ka ir jābūt skaidrojumam un precizējumam. Es tik un tā nesaprotu, kāpēc šie uh, Uh, šīs pīlārs būtu jāsadaļas, jāsadala saistošajā un nesaistošajā daļā, un kāds tam ir juridiskais pamats. Thank you very much. Lielas paldies par šiem jautājumiem, par otro pīlāru un par iespējamajo um, procikliskumu. Jā, patiešām vidēji otrā pīlāra prasības ir palielinātas par 30 vāzes punktiem šogad. Uh, gribētu piebilst, ka lielākais vairums banķieru, kuriem uh, otrā pilāra prasības ir uh, palielinātas, jau bija, uh, jau viņiem bija šis kapitāls, tātad tas nav radījis nepieciešamību pēc papildus kapitāla prasībām. Un arī bija virkne valstu, kurās bankas ir ļoti labi kapitalizētas, eh, un otrā pīlāra prasības bija kaut kur eh, pa vidus starp eh, prasībām un reālo situāciju. Un, uh, lai nebūtu pārāk ilgs laiks jāpavada, vai tie ir 8,5 uh, vai 9,5 procenti, kad bankas acīm redzot bija virs 10 uh, procentiem. Tas tā kā piemērs. Tas nozīmē, ka uh, tas ir uh, jau darīts attiecībā uz bankām, kurām ir uh, būtībā viena alga. Uh, vai viņām būs uh, pilāri divi vairāk prasība vai nē, jo viņām jau tā bija virs šī līmeņa. Un, lai būtu konsekventa pieeja par vienotiem spēles noteikumiem, varbūt, ka tie bija 8,5 vai 9 vai 10 uh, procenti. Bet tas bija tikai tehnisks precizējums ar nekādām sekām. Ļoti dažas bankas, ļoti nedaudz bankas, tātad mazāk kā desmit bankas, kurām bija šīs, nebija šis pieprasītais kapitāls attiecīgajā prasījuma brīdī, kad tika pieņemts lēmums, eh, tātad eh, tās bija ļoti maz bankas, un lielākā daļa jau bija guvušas šos ieņēmumus, kas bija nepieciešami, lai atbilstu šīm otrā pīlāra papildus prasībām. Uh, Es ceru, ka tas nerada šo prociklisko problēmu. Well, uh, regarding... Runājot, es atvainojos. Um, par, uh, par šo cenu dzīvokļiem un uh, mājām Vācijā šīs cenas attīstās neparastā virzienā. Mums bija diskusijas makrouzraudzības eh, fórumā par iespējamiem makrouzraudzības pasākumiem. Tas tiek apspriests. Eh, mājokļu kredīti vienmēr ir svarīga mūsu diskusija daļa. Tātad tas tiek ņemts vērā ne tādā apmērā, ka būtu kaut kas jau darīts Eiropas līmenī, bet makro uzraudzības pasākumi eh, pirmkārt ir Nacionālo uzraudzības iestāžu ziņā, un mēs sekojam šiem nacionālajiem pasākumiem, kas tiek vai netiek veikti ar iespēju ECB iejaukties. Es gribētu pateikt arī to, ka pretcikliskie buferi, kas ir pieņemti Nacionālo iestāžu līmenī, ir nulles līmenī, jo uh, ir tāda situācija, kāda tā ir. Runājot par šo lobistu vēstuli, es nezinu, par kur jūs runāt, jo mēs saņemam daudz vēstules. Es varētu ieteikt tās publicēt, tas būtu ļoti interesanti mums visiem. Nu jā, labi, varbūt eh, tad būtu pārāk liela interese. Un ja mēs eh, to darītu, tad varbūt mēs saņemtu vēl vairāk šādu vēstuļu. Liela daļa šo vēstuli, vēstuli nosūtītāji paši publicē. Bet eh, ko mēs šeit esam darījusi? Kad mums bija diskusija par SREP, par otro pīlāru, tieši tāpēc, lai nebūtu procikliski, mēs eh, no mūsu analīzes rezultātā atņēmām 25 bāzes punktus no visas Eh, no visām eh, bankām. Mēs eh, samazinājām mūsu rezultātu par 25 bāzes punktiem visiem, pieņemot, ka 30 bāzes punktu pievienošana bija mm, pareizais līdzsvars, un mēs to saucam par agrīnās brīdināšanas likmi. Tas ir saistīts ar tām vadlīnijām, kas ir aprakstīts Eiropas komisijas dokumentā. Tas nozīmē, ka bankas zin, ka ja tām, um, tām bū, tās tuvosies uh, otrā pīlāra prasībām, tad tās iekļausies agrīnās brīdināšanas uh, mehānismā un tam tiks uh, samazināts pilāra divi prasības par 25 bāzes procentiem. Tad tās saņems vēstuli no mums, um, ka jums jāuzmanās, jūs tuvojaties šim līmenim, kāds ir jūsu viedoklis par to, kā jūs uh, vēlaties atgūt, atjaunot savu situāciju, runājot par kapitāla prasībām. Tas arī ir viss. Tāds ir mērķis. Un izskatās, ka Komisijas dokuments nav vēl pilnībā analizēts. Tas vēl nav pilnīgi apspriests ar uzraudzības eh, struktūru, bet eh, tas viss nebija eh, lobiju vēstules rezultāts. Vienkārši tad, kad mēs redzam šos Uh, pien, līmeņus pēc mūsu analīzes, tad mēs gribējām šos 30 bāzes punktus pievienot, tad tas bija saprātīgi, un uh, tāpēc mēs uh, ielikām daļu no šī pasākuma, šī sagnās brīdināšanas likmē. Paldies! Man šķiet, komisijas precizējumi ir ļoti noderīgi. Denišs bija šī mēstula, ko jūs minējat. Marko Valī, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pievienoties līdzjūtības vārdiem upuriem, kā jau kolēģi to teica, bet mēs nedrīkstam tagad krist panikā. Es piekrītu kolēģu uzskatām, ka jāturpina darbs. Man arī ir daži jautājumi no īkundzei no SSM krīzes sākumā mēs redzējām, ka Eiropas institūcijas eh, koncentrējās uz eh, banku risku novērtēšanu, un tur vairāk bija runa par kredīt risku nekā par finanšu risku. Tur eh, sistēmas tika stabilizētas, banku sistēma un um, reāla ekonomika tika stabilizēta. Banku sistēmas ir um, tā tad uh, ar ietekmi arī uz reālo ekonomiku, un ir dažas bankas, kam ir ļoti augsts finanšu risks, uh, un kas attiecas uz Banku Savienības uh, ziņojumu, ko mēs pieņēmām. Tur arī ir viens punkts par iespējo izvē, iespējamo izvērtējumu attiecībā uz aktīviem SSM izvērtējumā. lai ņemtu vērā arī to un nevis tikai kredīt risku, jo pretējā gadījumā um, tiek padarīts riskants banku sistēmas, kas nav bijušas vainīgas pie banku krīzes. Man ir sakojušs jautājums. Vai ir uh, tāda vēlme uh, šo patieso finanšu riska problēmu risināt vai vienkārši uh, vainot kredītus, neraugoties, kur tad ir patiesā problēma? nemeklējot patieso sistēmisko problēmu bankās, un kad ir runa par trešās pakāps aktīviem. Un tad eh, par valsts obligācijām un risku. ECB pieeja ir progresīva šajā kontekstā, bet tas eh, varētu nākt par sliktu tādām ekonomikām, kurām ir tādas banku sistēmas, kas jau ir ļoti cietušas no krīzes progresīvu pieeju jau var īstenot, bet eh, šīs eh, obligācijas, kas vairs nav eh, tik zema riska, varētu tikt vaināts vēl vairāk, un tad tās bankas skarta, kuras varbūt nav pat vainīgas nepiekā. Un visbeidzot, Itālijā ir paredzama banku apvienošanās, un tiek teikts, ka Tādējādi tiks radīta lielāka, stiprāka banka, bet ir bažas arī, ka divas trauslas bankas varētu radīt vienu lielu un tikpat trauslu banku. Paldies. Kāds ir jūsu viedoklis? Liels paldies. Jā, jūs minējāt, ka mums ir vairāk, ka mēs vairāk pievēršamies kredīta riskam nekā finanšu riskam. Man jāsaka, ka Patiesībā nē, tā nav. Mēs pievēršamies visāda veida riskiem, kas skar bankas, un mēs esam veikuši visaptverošu tirgus izvērtējumu novērtējumu ietvaros, un uh, acīm redzami, jā, bija bankas, kurām bija šāds risks, varbūt tad uh, šis darbs nebija tik redzams, bet ja jūs atkal izlasītu metodoloģiju, uh, ko mēs izmantojam, kredītrisku un tirgus risku izvērtējumu ietvaros, tad jūs redzēsiet, ka tur ir ļoti augstas prasības mēs ņemam vērā visa veida banku riskus, lai novērtētu kādi tad ir e, tagadējie un arī nākotnē iespējamie banku riski. Tas ir mūsu kā uzraudzības iestāžu darbs, un pēc tam šie riski ir jānovērš. Kas attiecas uz e, valstu e, risku, jūs minējāt, ka ir vajadzīgs attiecīgs process. Jūs, jums ir taisnība, tas ir sarežģīts jautājums. Uh, Un tas ir tāpat kā šie um, nedarbojušies finanšu instrumenti. Tas ir sarežģīts, uh, delikāts jautājums, un mēs sāksim uh, ar situāciju izvērtējumu, kas ir atšķirīgs, un tieši tas, ko, ir tas, ko mēs darām. Uh, mēs um, izmantojam to laiku, kas mums ir. Bāzēls komiteja strādā pie tā un izdarīs priekšlikums, izteiks priekšlikums, un tad Eiropas parlamentam būs jāizvērtē, kā tas tiks transponēts. Jūs esat uh, likumdevēji, ne jau es. Un uh, man ir instruments, uh, lai šos jautājumus risinātu, bet šis instruments ir tāds, ko jūs man sniedzat. Es nevaru tagad sākt mainīt spēles noteikumus Mēs veicam uzraudzību saskaņā ar regulējumu, kāds ir spēkā. Attiecības uz Itālijas banku apvienošanos, ko jūs minējāt, man šķiet, ka šis būs ļoti svarīgs pasākums un tam ir jābūt veiksmīgam. Tieši tāpēc varbūt, ka tas ir tāds paraugu gadījums un tam varētu sakot citi līdzīgi gadījumi. Mēs zinām, ka citās valstīs ir uh, Varbūt arī Itālijā tā ir, ka ir virkne apvienošanās gadījumu, kuru rezultātā ir uh, situācija pasliktinājusies vai bankām radušās papildus grūtības. Tātad mēs strādājam ļoti smagi kopā ar mūsu itāļu kolēģiem, lai nodrošinātu, ka mēs uh, uh, prasām ne vairāk kā nepieciešams, un tomēr, lai prasības būtu pietiekami auskas, jo bankai jau no paša sākuma ir jābūt spēcīgai. Tā būs trešā Itālijas banka. Tātad tai ir jābūt dzīvokspējīgai un uh, jābūt līdzīgā situācijā kā citām bankām Itālijā. Mēs nesalīdzināsim šo banku ar citām bankām citās valstīs, bet ar citām Itālijas bankām. Tas ir tas iemesls, kāpēc mēs uh, veicam savu uzraudzības darbu. Mēs atbalstām apvienošanās gadījumus Itālijā, bet tajam ir jābūt veiksmīgiem, rezultatīviem, un lai tie būtu veiksmīgi, ir zināmas um, um prasības, kas ir pamatotas. Un varbūt, ka tur ir uh, nedaudz uh, nepareiza interpretācija jo tur var raucīties kāds ir ECB prasības, un esmu redzējusi Itālijas avīzēs, ka um, mani um, nosauc kā cilvēku, kas par to lemj. Nē, man nav tāds pilnvars, uh, tā ir uzraucības valde, kas par to lemj. Ir ļoti spēcīga, pat konsensuāla um, vienotība, vairākums, kas atbalsta tās prasības, kuras esam uh, piedāvājuši. Paldies. Burhards Balts, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi no nu, ikundzei. Pirmkārt, Eiropas centrālā banka bāzes procentu likmi atkal ir pazeminājusi un tagad uh, tas ir zemākais līmenis, kāds jebkad ir bijis. Uh, un uh, vēl negatīvāks ir šīs ieguldījuma likmes, un jūs kā SSM uh, priekšsādētāji um, šo nodalījumu starp uzraudzību un naudas politiku jūs varat arī atļauties savu viedokli izteikt, un tāpēc es jums uzdošu jautājumu, vai ar naudas politiku uh, riski netiek tikai pārvietot, jo īpaši klasiskā banku sektora ietvaros un uh, ieguldītāju kontekstā. Uh, jo um, vairs nespēja ieguldītāji saglabāt uh, konkurētspēju. Kā tad mēs varam saglabāt uh, banku sektoru diversifikāciju? Un otrs jautājums - Eiropas uh, noregulējuma iestāde prasa Eiropas standārtu 8% emra ietvaros. Uh, MMS un B jāsadarbojas, un šeit, uh, manuprāt, ir uh, jāstrādā kopīgi. Mans jautājums ir, kā jūs šeit atbalstīsiet savu kolēģi Elki Kēnigu? Paldies! Paldies! Liels paldies par šiem jautājumiem! Attiecībā uz procentu likmju līmeni jūs sapratīsiet, ka es nekomentēšu ECB monetārās politikas daļu. Uh, Bet jā, patiešām, eh, ko es redzu attiecībā uz bankām, tas ir izaicinājums eh, ienesīgumam, ņemot vērā, ka ir šīs procentu likmi līmenis. Bet tam ir arī eh, zināmi plusi, piemēram, kredītriska kvalitāte, kas ir problemātisks jautājums daudzās valstīs. Pateicoties šai situācijai, bankas un aizņēmēji var risināt uh, šo jautājumu par ienesīgumu zemo līmeni. Un tā ir arī iespēja bankām domāt padziļinātāk par sava biznesa modeļa ilgtspējību. Bankām ir instrumenti, nav tā, ka tās neko nevar darīt. Un, ja mēs raugāmies uz izmaksu un ieņēmumu Uh, attiecību bankās Eirozonā šie radītāji ir atšķirīgi, bet diezgan augsti. Un tas norāda, ka ir vēl iespējas uzlabot efektivitāti, lai uh, risinātu šo uh, spiedienu uz ienesīgumu. Arī digitalizācija tur ir vai, aizvien vairāk uh, klientu, jaunieši, jo īpaši, kas prasa šādus banku pakalpojumus, līdz ar to bankām ir jāizvērtē situācija un jāiet šajā virzienā. Pretējā gadījumā tas būs tāds milzīgs izaicinājums fintech, kas ātri virzās uz priekšu, un digitalizācija ir arī viens veids, kā uh, samazināt izmaksas un palielināt šo ieņēmumu izmaksu attiecību. Vienotais uh, noregulējuma mehānisms definēja MRL šogad, un mums ir jāsadarbojas ar uh, uh, vienotās uzraudzības, jeb noregulējuma valdi, un mums ir jāsniedz viņiem visa nepieciešamā informācija, lai viņi varētu veikt savu darbu. Un, ja, uh, Mēs neesam uh, droši par to, uh, vai šī informācija viņiem ir nepieciešama vai nē. Mums vajadzētu drīzāk būt tādiem dāsnākiem, dot vairāk nekā mazāk. Un, godīgi sakot, uh, tas ir ļoti viegli jo Elka Kēniga bija viena no dibinātāja loceklēm NSSM. Mēs Eh, ļoti labi vienu otru pazīstam, viņa pazīst SSM, viņa zina, kādas ir iespējas SSM vienotie no uzraudzības mehānismā, un es jums varu pateikt, ka mēs daudz eh, runājam eh, vidēji um, divas, trīs reizes nedēļā mēs runājam ar Elki. Tātad es gribētu teikt, ka tas darbojas ļoti labi. Viņiem ir tāda situācija, kā mums bija pirms gada. Viņiem ir pirmais darbības gads, un uh, tas ir delikāts jautājums. Uh, vienotā uzraudzības, uh, es un arī vienīgi vienotais noredzē mehānisms, mēs ar viņu ļoti labi sadarbojamies. Paldies! Nārmono. Paldies, nākošais runātājs Bērnārs Vano. Eh, paldies! Eh, Eh, priekšsēdētāji. Šajā skumjā dienā mana grupē Nel un es paužam savu līdzjūtību terorismu upuriem. Eh, bet tagad runājot par Banku Savienības likumdošanu, galvenais ir klienta drošība bankā. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par eh, banku atbalsta pārdošanu. Mēs uzzinām, ka subordinēto palīdzību uh, Eh, piešķiršana veicinātu finanšu nestabilitāti. Mazāk eh, būtu reakcija un paniku tirgū. Es Eh, negribu nosaukt eh, bankas vārdos, bet, piemēram, Itālijas piemērs parāda, ka eh, tie, kuri tās mājasainiecības, kuras šos vērtspapērus patur, to zaudē, un tas rada nepareizu un pilnīgi perversu iedarbību. Lūk. Ce seront donc les ménages qui vont finalement... Un beidzot, šos toksiskos vērts papīrus iegādāsies mājasemniecības un tie būs pirmie, kas pazudīs e, melnajā caurumā. Līdz ar to mans jautājums ir pavisam vienkārši. Vai jums nešķiet, ka subordinētajam banku parādam uh, ir jābūt rezervētam profesionāliem investoriem, un ja tā ir, vai ECB varētu sagatavot ieteikumu šajā sakarā, bet varbūt ECB vairāk vēlas pasargāt privātās bankas nekā um, savus klientus un noguldītājus. Es atbildēšu angļu valodā uz jūsu jautājumu, lai mani saprastu vairāk no klātesošajiem. Manuprāt, Bankas klientu drošība ir svarīgs jautājums, un tas, kas tiek vai netiek pārdots mazumpircējiem, ir būtisks jautājums, bet nereti likumdevēji nav man šo atbildību piešķīruši. Tirgus uzraudzības iestādes visās 19 valstīs lemj par to, kas var tikt vai netikt piedāvāts pārdošanai mazumpircējiem un investoriem konkrēti par paškapitālu runājot, kā arī par citiem produktiem. Tāpat pēc šo lēmumu pieņemšanas, kas tiek vai netiek pārdots mazumpircējiem, visās valstīs ir iestādes, kuras atbild par patērētāju aizsardzību un Tāpat uh, ir struktūras, kas lemj, vai tas vai cits mazumpircējs varētu vai nevarētu iegādāties šo projektu. Jautājums ir ļoti delikāts, delikāts un es savā laikā bija par to atbildīgi Francijā, bet e, tas neietilps manās kompetencijās un man nav neviena paša personāla, kas varētu strādāt pie šiem jautājumiem, jo vienkārši tas nav manā kompetencija, ir citas institūcijas, esma, e, e kas apvieno 19 Eirozonas un visas Eiropas Savienības tirgus uzraudzības autoritātes, un tie būtu uh, Eh, labākā pozīcijā, lai atbildētu uz šo jautājumu, vai kapitāla tirgus savienība, kas eh, veidojas beigās, eh, nonāks pie Eiropas investīciju aizsardzības jautājumiem. Vai ECB var sagatavot ieteikumus? Nē, neviens nesaprastu to, ka mēs sākam iejaukties teritorijās, kas neatbilst mums piešķirtajām kompetencēm. Šodien e, uzskatu, ka investoriem ir jābūt pietiekami informētiem, ka tiem nevajag pirkt to, ko tie neizprots. Tas ir pamatnoteikums, ja tie pirkšanas brīdī uh, E, produktu nesaprot, tad to nevajag pirkt. Atbildi ir ļoti vienkārša, bet visā pārējā es nestrādāju ar šo delikāto uzdevumu, bet es labprāt e, atbalstīšu kolēģus, kuri ar šo jautājumu nodarbojas. Turklāt arī piebildīšu, ka pagājušā nedēļā mēs tikāmies ar ESMA kolēģi Stīvenu Majoru un mēs šo jautājumu apspriedām. Es viņam sacīju, ka investoriem ir jāizprot, ka esam sākuši pilnīgu DRD direktīvas ieviešanu, pilnīgu bailingu iespēju investoriem ka pilnībā tiek garantēti e, depozīti līdz 100 tūkstoši eiro. Paldies, Jākops un Paitekers, lūdzu. Thank you very much, Chair, um, and it's a good... Paldies, e, tā ir laba zīme, ka šādā dienā mēs tomēr spējam uh, turpināt šo um, uzklausīšanu. Nu, īkundze, šajā komitejā 16. gada garumā mēs runāsim par daudziem edis dos uh, uh, jautājumiem Eiropas noguldījuma apdrošināšanas schēmu. Uh, un kāda jūsuprāt ir uh, turpmākie riska samazināšanas pasākumi bankām? Man šeit būtu daži jautājumi. Ir vai mums vajadzētu domāt par Edis morālo apdraudējumu šajos pasākumos, kādiem šiem pasākumiem ir jābūt, un šeit mēs varam daudz runāt par to, cik dāsniem, un es ceru, ka mēs būsim gan dāsni. un mēs paredzēsim arī MRL. Un e, ir dizenplums jautājums, e, e, vēl ir vesela rinda citu. Konkre... Un mans dos, jē, kas attiec uz banku struktūrālām reformām, nesen Bādeni Bādenī jūs prezentējāt vācu uzņēmējiem banku struktūru reformu un jūs to slavējāt, kā apvienot subsīdijas no mazuma um, banku pakalpojumiem un riskantākām aktivitātēm. Tie būtu mani jautājumi, tātad galvenokārt tie attiec uz riska samazināšanu. Thank you. Paldies. Par EDIS, jeb Eiropas eh, depozīta apdrošināšanas schēmu. Mēs apsveicam Banku Savienības pabeigšanu un komisijas priekšlikumu Eiropas depozīta garantijas schēmai Un šis ir trūkstošais pīlārs Banka Savienībā, un ļoti labi ir zināt, ka diskusija šajā sakarā notiek. Svarīgi mums ir tas, ka banku devums e, depozīta apdrošināšanas schēmā tiek balstītas uz risku, un E, tiek ņemti vērā ne tikai nacionālie partneri. Runājot par e, kopīgu risku uzņemšanos, mūsuprāt, ēdīs veidošana riska samazināšanai e, jānotiek paralēlā veidā, piemērot tā un pilnīga ēdīs izveidošana ir jāņem vērā atkarībā no nacionālajām depozītu garantijas schēmām un šeit mēs varētu runāt par pakāpenisku pārēju uz jauno režīmu, lai turpinātu nodrošināt vienotus spēles noteikumus Banku Savienībā un samazinātu riskus banku nozarē. Mēs uzskatām, ka risku samazināšana, kopīga risku uzņemšanās ir savstarpēji pastiprinoši elementi un tie stiprinātu banku savienību. Svarīgi šobrīd ir tas, lai mums būtu skaidra ceļu karti un skaidra termiņi ceļā uz eh, pilnu edilu, lai tajā, kas attiec uz pārapdrošināšanu, līdzapdrošināšanu, kas būtu kā pārējais etapi līdz pilnai apdrošināšanai. Es pēdējo jūsu jautājumu palaidu garām, es tūlīt saņemu to no savu padomnieku, un tas attiecas uz struktūrālām reformām un nodalīšanas priekšrocības. Es domāju, ka pirms krīzes bija pārliecīgas tirgus aktivitātes eh, tirgu aktivitātes kopā ārņēma bankas, bankas apzinājās, ka tās īsteno šīs operācijas un tās tika skartas krīzes laikā un krietni samazināja šo operāciju apjomu, bet eh, var gadīties, kad ziņas aizmirstās un atkal bankas tiek vilinātas, jā, peļņa ir zgūšana iedeva spiedienu, tad atgriezties pie tādām operācijām, kuras varētu radīt ātru peļņu, bet arī augstu risku, kas var izvērsties dažkārt par zaudējumiem. Sliktāk tas būtu sliktākais risinājums. Es Francijā, Vācijā un citās valstīs konstatē, ka ir pieņemta pareiza prakse šajā sakarā, jo vēlreiz norāda, ka Eiropā mums ir mazumoperācijas, komerciālās operācijas, eh, tirgi, un mums ir šīs lielais bloks, bloks ar tirgus operācijām, ko varētu um, ieskaitīts tirgus aktivitātēs, bet šajā gadījumā šo aktivitāšu finansējums būtu augstākas, izmaksas klientiem būtu augstākas, aktivitāšu apjoms mazinātos vai arī tās kļūtu par daļu no komerciālās banku aktivitātes. Esmu savā valstī dzirdējusi to, kā paveiktais ir saprātīgs, ka uzraugi saņem pilnvaras, lai izvērtētu, kad ir nepieciešamība nodalījušanu īstenot un kad nē. Paldies, Frederika Rīsa vēlas uzdot jautājumu, bet saka, priekšsēdētājs, mēs esam aizkavējušies un vēl ir pērvanša bērēsa. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgā Daniela Nī, mēs esam saņēmuši reformas priekšlikumu par EFRS 9, manuprāt, jūs to norādījāt savā uh, runas ievadaļā, un jo vairāk es uh, Es skatos uz šo pasākumu, jo vairāk man sāk likt, ka jaunie standarti ir izstrādāti, lai ņemtu vērā banku bažas. Un pirmkārt, banku pakāpeniski pieauga spēkā ideja, ka vajadzētu šo standartu pagaidām atstāt E, novārtā sagaidot e, apdrošināšanas sektoru noteikumu e, labāku adaptēšanos. Bet mēs no ilgtermiņa investoriem dzirdam bažas par prociklisko efektu ieveres deviņi sakarā un tā kapacitāti izvērtēt pareizā veidā ilgtermiņa investīcijas. Es saprotu, ka jūs no sava viedokļa skatīsit bankas aspektā šo jautājumu, bet jums ir varbūt kopskaits, lai varētu izvērtēt to, vai IFRS 9 nebija galvenokārt banku rūpe, un tagad parādās standarts, kas dot iespēju gan tik galā ar grāmatvedības rakstura problēmām, kāds būtu jūsu viedoklis. Paldies! Man nav tik pesimistisks viedoklis par IFRS 9 kā jūsu paustais. Es apzinos, ka citi uzskati, ka pat, patiesās vērtības uzskaitīšanas izmantošana IFRS 9 ietvaros manīt situāciju. Tāpat runājot par eh, finanšu instrumentiem un jauno kre, zudušo kredītu modelu un IFRS 9. Tie būtu labi modeļi, lai saglabātu finanšu stabilitāti. Mēs uzskatām, ka jaunajam modelim būtu jānodrošina savlaicīgāk kredītu uh, zuduma paredzēšana, lai mēs varētu mazināt uh, IAS 39 procikliskumu. Uh, par eģu skaitu artificial volatility in the profit and loss account. Hedžēšana runājot. Mums ir jāizvērtē potenciālās hedžing stratēģijas, un mums ir ieferes deviņi sakarā pozitīvs viedoklis. Un piebildīšu šajā sakarā, ka vairākas bankas nav nemaz tik entuziastiskas IFRS 9 sakarā, un konkrēti tās bažījās, kā varētu nākties vairāk ņemt vērā finanšu stabilitātes dimensiju un agrīnu problēmu uh, atpazīšanu. Katrā ziņā mēs jau tagad cieši sekojam IFRS 9 ieviešanai, jo mēs vēlamies uh, gludu pāreju, mēs nevēlamies, lai bankas, kuras pēkšņi atklāja, kā tām būs jāparedz vairāk rezerves nekā gaidīts, līdz ar to mums ir darba grupas, mēs strādājam ar auditoriem, lai varētu pilnībā izvērtēt un izprast visas sekas. Katrā ziņā esmu pozitīvi noskaņot, un, manuprāt, būtu ļoti pozitīvi, ja parlaments varētu savlaicīgi atbalstīt šo jauno standartu ieviešanu, lai nodrošinātu to, ka bankas ir apņēmušās būt gatavas šādai ieviešanai savlaicīgi. Es nevienu nevainoju šeit, bet jūs devāt iespēju man izklāstīt, ko mēs domājam, un es vienkārši norādu, ka dažkārt ir banķieri, kuri apgalvo, ka lūk, viņiem pieprasa mums sagatavot IFRS, ka mums vēl tik daudz laika, lēmums vēl nav pieņemts, bet man ir vieglāk panākt to, lai banka izprot to, ka laiks iet ļoti ātri un ir jāgatavojas saulaicīgi. Paldies! Nākošais runātājs Ramons Hauregī. Paldies! Nu, ikondzi, gribēju uzdēt trīs jautājumus attiecībā uz ECB monetāro politiku tuvākojos mēnešos un gados atsauksies uz banku klientiem. Trīs konkrētos aspektos. Pirm, pirmais atsevišķu banku zēro klauzulas paredzēšanu hipotekās, lai izvairītos, ka eh, hipotekāro kredītu Uh, tiktu paredzēti ar šādu 0% uh, likmi. Nākošais jautājums. Atsevišķas bankas saviem noguldītājiem piemēros var piemērot negatīvās procentu likmes, tieši tāpat kā uh, bankas, bankām tiek piemērots negatīvas likmes ECB un treškārt atsevišķās valstīs ir sākušās runas pār maksas operācijām e, bankomātos. Vai ir kādas, e, kādi viedokļi par jebkuru no šiem e, trim iespējām? Paldies! Well, uh... Paldies! Pirmkārt, par uzraudzības padome mēģina pilnībām izprast 19 atšķirīgus hipotekāro kredītu piešķiršanas veidus eh, deviņ, eh, dažādās valstīs, un šis jau pats par sevi ir nepārāk viegls uzdevums. Tālāk mēs pilnībā izprotam atšķirības eh, interesēs bankām un klientiem. un gala mērķis ir pienācīga patērētāju aizsardzība. Savukārt par to galvenokārt atbild nacionālā līmeņa iestāde mums Eiropas centrālajai bankai. Šeit ir runa par uzraudzības jautājumu un par to, kāds risks bankām ir šo jautājumu uh, attīstībā, vai tas ir kredīt risks, peļņas risks, kādas ir riska apjoms, kāda veida uzraudzība tiek piemērota šiem jautājumiem, lai no panāktu to, ka mēs pienācīgi veicam savu uzraugošās iestādes darbu. Šobrīd riska apjoms vairāk vēl nepamato papildarbības no mūsu puses, un ja situācija mainīsies, tad mēs darbību soļus spērsim. Taču super uh, uzraudzības perspektīvā, ko mēs varētu darīt, e, un kāda varētu būt rīcības riska riski bankām vai nepareiz pārdošanu vai nepietiekami ievērot patērētāja aizsardzību. Tādā gadījumā mēs varētu runāt par banku rīcības riskiem. Paldies! Un mums, diemžēl, vairāk nav laika brīvajam mikrofonam. Es vēlos pateikties tagad Danielai Lūjī par to, ka viņa pieņēma šajā aicinājumu šajā sarežģītajā brīdī e, piedalīties e, uzklausīšanā. Nākošā formālā uzklausīšana ir paredzēta 13. jūnijā un iespējams līdz tam mēs lūgsim kopā ar Helki Koningu un komisiju sanāk kop, un un mūsu komiteja sanāks kopā aizslēgtām durvīm, lai apspriest vairāk ziņojumus, taču šobrīd paldies par šo noderīgo viedokļu apmaiņu un par gada, par jūsu paveikto šajā vairāk nekā gadu ilgajā aktivitātes periodā. falloir camper au, <laughs> il va falloir camper au Parlement alors.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 But it's your decision. Yeah. No, dear colleagues. Uh... Dargie kolēģi. Es domāju, mēs raidījām tādu labu signālu. Mēs uzklaus, noturējām uzklausīšanu ar Danielu Nui. Un tagad praktisku iemeslu dēļ. Mm. Referents un uh, vicepriekšsēdētājs rūpēs par drošības aspektiem, protams, nevar būt šeit eh, acīm redzamu iemeslu dēļ. Un arī citi kolēģi, kas ar eh, EBA lietām nodarbojas, arī mm, nav klāt. Tas ierosina līdz ar to atlikt šī punkta izskatīšanu vienkārši tādēļ, eh, lai mums vēlāk notiktu tāda visaptverošākā diskusija visiem esot klāt, atvainojiet. Uh, lūdzu tie kolēģi, kas ir klāt, bet šķiet, ka šis lēmums ir vispiemērotākais, ko pieņem šodien, šobrīd. Līdz ar to mēs varam noslēgt šo sanāksmi. Tagad. Un šobrīd uh, mēs atsāksim sanāksmi pulksten trijos pēcpusdienā, bet uh, Uh, sekojiet līdzi uh, informācijai, kas tiks izplatīta attiecībā uz to, kas, kā norisināsies turpmākie darbi. Foksa kungs, paldies priekšsēdētājiem. Mm, esmu norūpējies uh, par um, EBA kolēģiem. Cik, cik deputātu uh, ir šeit, lai aprunātos ar EBA kolēģiem, kas tomēr ir atnākuši, mēs viņus uzaicinājām. Mani uh, Man nepatīk, ka tiek atlikts eh, šis jautājums. Es eh, arī ne, īsti nesaprotu jūsu iemeslus. Priekšsēdētājs. Es konsultējos ar koordinatoriem un ņēmu vērā to, ka referenti pie šī dosjē nav klāt. Mm, visa sarunu komanda, viņi veido sarunu komandas kodolu. Uh, Uh, kurai bija jārunā ar EBA. Komisijas pārstāvi nevarēja ierasties drošības apsvērumu dēļ. Tā tad īstenībā šī atlikšana nav saistīta ar teroristiem, vienkārši tāda, ka referenti nevarēja ierasties. Nu, viens saistīts ar otro, acīm redzamu iemeslu dēļ. Referenti nevarēja ierasties, jo notika teroristu uzbrukumi un uh, ir ārkārtas apstākļi. Turklāt Jānī ir drošības vicepriekšsēdētājs komisijā. Un um, paskatieties mūsu dokumentos pieminētie kolēģi, lielākoties viņi vienkārši nav zālē šobrīd, un kā es uzskatu par vispiemērotāko atlikt šo diskusiju. Labi?